spēks, lai aizstāvētu pilsoņus un lai veidot Eiropu, kas aizsargā savus pilsoņus. Paldies! Lielas paldies! Līdz ar to šīs debatas ir noslēgtas. Balsojums notiks rītdien 12. Nu- Godātie kolēģi, nākamais punkts darba kārtībā ir kopīgās debates par atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem. Vispirms eh, Sogor kunga ieteikums Eiropas kopienas un Pakistāns nolīgums par atpakaļ uzņemšanu un jautājumu, uz kuriem jāatbild mutiski komisijai, kopienas un trešo valstu nolīgumu par atpakaļ uzņemšanu. Pirmajam došu vārdu Sogoru kungam, jo viņš ir referents. Lūdzu, jums četras minūtes. Dankiešiem. Paldies, priekšsādātājs kundze. Kopš stājās spēkā Lisabonas līgums, šis ir pirmais atpakaļ uzņemšanas nolīgums, par kuru Eiropas parlamentam ir jāsniedz savs atzinums, jāsniedz savu piekrišanu. Padome deva komisijai sarunu mandātu, lai uzsāktu sarunas starp Eiropas kopienu un Pakistānu par atpakaļ uzņemšanas Uh, nolīgumu pēc vairākajām sarunu kārtnām. Un um, 26. oktobrī pagājušajā gadā beidzot tika parakstīts šis nolīgums. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eiropas Savienība kļuva par um, Eiropas kopienas juridisko sekotāju, un tagad Eiropas parlamentam ir jāsniedz savu piekrišanu šādam nolīgumam. Ārlietu komiteja sniedza pozitīvu atzinumu, pilsoņu brīvību uh, un pamat uh, un juridisko lietu komitejas uh, abas nobalsoja arī par šo jautājumu. Šī nolīguma mērķis ir atvieglot un pātrināt atpakaļ uzņemšanas procedūras starp Eiropas Savienības dalību valstīm un Pakistānu. Un tagad ir pienākums uzņemt atpakaļ cilvēkus zināmos nosacījumos un ir izklāstīts arī tehniskās detaļas. Un tas ir svarīgs instruments, cīn, lai cīnītos pret nelegālo imigrāciju Eiropas Savienībā un lai arī veicinātu drošību Eiropas Savienībā. Pakistāna ir uh, ļoti būtiska uh, izcelsmes vai tranzīta valsts, un ļoti daudz cilvēki uh, nāk no šīs valsts, ieceļo Eiropas Savienībā, bet bieži vien vairs nevar uzturēties tajā. Nolīgumam ar Pakistānu ir arī reģionāla nozīme. Tas atvieglos Eiropas Savieniības centienus labāk sadarboties ar šī reģiona valstīm. Nolīgumā ir iekļaut arī būtiski nosacījumi starptautisko tiesību kontekstā, kas ir saistīti ar atpakaļ uzņemšanu. Tā skaitā Pakistānas iestādēm tagad ir jāievēro starptautiskie standarti un starptautiskās tiesības. Tiks uh, izveidota vienotā, apvienotā atpakaļ uzņemšanas komiteja, bet tikai Eiropas komisija piedalīsies no Eiropas puses šajā komitejā, un tāpēc eh, Eiropas parlaments prasa komisiju regulāri informēt parlamentu par šīs apvienotās komitejas darbību. Šis uh, Līgums stāsies spēkā pēc tam, kad tas tiks apstiprināts un ratificēts uh, abās pusēs. Es gribētu pateikties komisijai, gribētu pateikties kolēģiem par sadarbību, un es ceru, ka jūs balsosiet par šo nolīgumu. Paldies! Lielas paldies! Tagad uh, vārds uh, jautājumu sastādītājiem. Vispirms Morājas kungs, divas minūtes lūdzu. Uh, thank you, Priekšsēdētājs kundze un paldies uh, eh, Sagorkungam par šo darbu. Mēs runājam par atpakaļ uzņemšanas līgumu, bet mums vajadzētu runāt arī par cilvēktiesībām. Startautiskie noteikumi nenozīmē, ka tie tiek ievēroti, un šobrīd Pakistāna nav parakstījusi 51. gada Ženēvas konvenciju. Mūsu politiskajai grupai liekas, ka parakstīt starptautisku konvenciju īpaši tādu kā šī ir viens no priekšnoteikumiem, lai parakstītu atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ar valsti. Eiropas Savienība šobrīd ir uzsākus atpakaļ uzņemšanas līguma sarunas ar septiņām citām valstīm. Šeit varētu pieminēt Pakistānu un Gruziju un arī Turciju. Līdz ar to es nedomāju, ka šāda situācija parādīsies tikai šobrīd, tas būs arī turpmāk. Ja parlaments vēlas iestāties par cilvēktiesībām, tad par to ir jārunā arī atpakaļ uzņemšanas līguma noslēgšanas starunā. Mēs nevaram noslēgt atpakaļ uzņemšanas līgumu ar valstīm, kurās netiek izpildīti cilvēktiesību noteikumi. Parlamentam šobrīd ir zināms, ka Pakistāna nav paredzējusi šo ratificēšo konvenciju. Jau 2004. gadā parādījās pierādījumi, ka Pakistāna neizpilda starptautisko konvenciju. Tāpēc mūsu politiskā grupa Uzskatām, uzskatām, ka vajadzētu apakaļužņēmums līguma parakstīšanai vajadzētu balstīties uz cilvēktiesībām. Pakistāna ir viena no tām valstīm, kura vēl nav parakstījusi Ženēvas bēgļu konvenciju, un tāpēc situācija ir grūta. Paldies, nākošā runātāja Flotras kundze, divas minūtes. Merci. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, patiesi, man liekas, ka uh, nu, nav īsti saprātīgi. Uh, prasiet no mums uh, ratificēt uh, tādu līgumu, kas ir ārkārtīgi problemātisks. Nu, Pakistāna tā nav visi jau kāda valsts, bet Pakistāna, kurā ierodas visvairāk bēgļi, un mēs prasam no viņiem ko? Nu, protams, atpakaļ uzņemt pakistāniešus, bet arī afgāņus. Afgāņus, kas ierodas Eiropā, kas bēd no kara, kuru mēs vedam Eiro, Afganistānā. Uh, Un es, man liekas, ka mēs šeit radam tādu situāciju, kas nu, nav uzturama. Jā, uh, nav Pakistāna šo Ženēvas konvenciju ratificējusi, jā. Un mēs redzam, ka tagad no mums uh, prasa. Uh, Mm, garantijas, uh, un mēs prasam no citiem garantijas attiecībās patvērumu meklētājiem, un Pakistānā tas tā īsti nav. Un bez tam ir ārkārtīgi daudz jautājumu, un ja man uzdod visus šos jautājumus, tad rīt es nezināšu visu, ko atbildēt. Ir tik ļoti daudz dažādu pantu, un varētu būt 20, 200 līdz 20 tūkstoši cilvēku skartu, bet kādēļ tā? Un nu, tad ir, ka neviens nesaka, kādas atbildes būs. Uh, no šīs atpakaļ uzņemšanas komitejas. Un kas uzņemsies izmaksas pēc ratifikācijas? Kam būs jāpierāda, ka šī persona ir ieradusies tieši no Pakistānas Eiropas Savienībā? Kas notiks pēc 30 dienu termiņa, ja Pakistāna neatbildēs un nepārsūtīs ceļojumu dokumentus vai tā kā. Uh, komisija to piedāvā, mēs šādu tādu jocīgu savādu dod e, instrumentu. Um, Pieļausim, kādu komisiju jums piedāvā. Es prasu jums, jūs, Māstrums kundze, nevarat atbildēt, Pakistāns vēstnieks nevar atbildēt, un šī ir administrācijas atpakaļ uzņemšanas komiteja Mm, nedaudz skaidrs atbildes, jo, un es vienkārši esmu situācijā, ka mēs nevaram dot skaidras atbildes uz tiem jautājumiem, kas tiek uzdots, un domāju, ka rīt jāsaka nē. Paldies, nākošais runātājs Tavārs Kungs, divas minūtes. Acordo de readmissão com o Paquistão. Runājot par atpakaļ uzņemšanas līgumu ar Pakistānu, tad ir vesela virkne problēma, par kurām mums ir jārunā un kuras principā ir jāatrisina pirms mēs slēdzam jau kādu veidu šādus nolīgumus. Tas ir pirmais šāda veida noliegums, par kuru parlaments bars, balsoja Lisabonas līgums mums dod šādas pilnvaras, tāpēc es uzskatu, ka mums šajā gadījumā būtu jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem izskatot konkrēto jautājumu. Proti, es uzskatu, ka jautājums priekšlikums ir daudz sīkāk un pamatīgāk jāizstrādā. Nezināmo ir daudz, un daudz, kas vēl ir jānoskaidro. Un eh, parlamentam diskutējot par šiem jautājumiem ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgam. Mums ir jāpieprasa kontrolas pierādījumu, mums ir jārunā par pierādījumu nastu. Vienlaicīgi atpakaļ uzņemšanas nolīgums ar Pakistānu ir šaubīgs daudz citu apsvērumu dēļ, jo patiesībā šis nolīgums, atpakaļ uzņemšanas līgums, nerunā tikai un vienīgi par Pakistānas pilsoņiem, lielākoties tas attieksies uz Afganistānas pilsoņiem. Mēs eh, neesam redzējuši, ka Pakistāna ir parakstījusi Ženēvas bēgļu konvenciju. Un mēs, ko darām mēs, vai nu mēs akceptējam starptautiskos noteikumus un pieturamies pie tā, ko esam paši pieņēmuši un parakstījuši, vai arī nē. Tas pats attiecās arī uz sieviešu situāciju Pakistānā, kuras, e, kuras e, piedēr pie etniskām vai reliģiozām minoritātēm. Pakistānas varas iestādes nedara īpaši daudz. Un visbeidzot, Mēs runājam par valsti, Pakistānu, kuru šobrīd piemeklē milzīgi plūdi. 20 miljoni cilvēku ir Pakistānas iekšējie bēgļi. Es uzskatu, ka tas būtu samērā augstasinīgs un slikts solis, ja mēs noslēgtu šādu līgumu, kurš patiesībā nozīmē, ka mēs cilvēkus sūtam atpakaļ. Paldies, tagad Natālija Grīsbek, divas minūtes lūdzu. Priekšsētājs kundze, komisārs kundze, nu es gribu precizēt. Uh, Alda grupas vārdā, ka mēs, protams, esam pār atpakaļ uzņemšanas nolīgumu, kas ir būtisks instruments, lai cīnītos pret nelegālo imigrāciju. Un liekas, ka tas būtu efektīvāks nekā daudzskaitlīgi divpusēji līgumi. Uzsvēršu uh, sekojošos punktus. Uh, baidzētu informēt parlamentu sistemātiski par sarunu gaidu, jo mēs esam koplēmā. Bez tam šīs 11, šie 11 nolūg, nolīgumi par atpakaļ uzņemšanu un 7 citu nolīgumu slēgšanu nav bijis izvērtēšanas un nepieciešams eh, izvērtēt visus šos, pirms slēgt jauns. Un treškārt, par cilvēktiesībām, kādas garantijas eh, komisija var dot, ja trešās valstis nav uh, eh, parakstījuši Ženēvas konvenciju. Uz to atsaucās mani kolēģi. Un personīgi es esmu par atpakaļ uzņemšanas nolīgums noslēgšanu ar Pakistānu. Ir daudzas tādas neskaidras vēl zonas. Uh, un daudz neizskaidroti jautājumi, pat ja komisārs kundze Malstrojuma kurai vēlos pateikties par viņas eh, vārdiem eh, un solījumiem par monitoringu, par mm, diskusijām ar Pakistānu un prasībām, lai tā parakstītu pamata dokumentus, ko vēl tā nav parakstījusi. Vienalga vēl ir nepieciešams garantijas arī, lai NVO varētu strādāt un uzraudzīt situāciju. Bez tam ir nepieciešams arī, lai Pakistāna parakstītu Ženēvas konvenciju. Tas jāprasa. Būsim ļoti uzmanīgi. Nedrīkst nekad zaudēt no redzes viedokļa šo sabalansētību starp drošības jautājumiem, uh, Tas skar mūs visus. Un no otras puses cilvēktiesībām un cilvēktiesību aizstāvību, lai arī kurā pasaules daļā uh, šie notikumi notiktu. Paldies! Liels paldies! Tagad uh, vārds uh, komisijas vārdā komisārei Mālstrēms kundzei. Much, Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti. Jā, Par Pakistānu pēdējos mēnešos ir runāts daudz un visos līmeņos, un, protams, mēs izsakam līdzjūtību tiem, kuri ir zaudējuši tuviniekus, un eh, gan komisija, gan padoma mēģina palīdzēt situācijā, mēģina risināt jautājumu par valsts atzimšanu un par to, lai izvairītos no turpmākām katastrofām. Par to pagājušajā nedēļā tika, minē, tika runāts arī padomas sēdē. Uh, Runājot par šodienas jautājumu, vēlētos pateikties e, Sogor kungam un Libe komitejai par ļoti konstruktīvo darbu un par viņu izteikto atbalstu komisijas darbam. To jūs izdarījāt ar jūsu atzinumu jau jūlijā. Komisija uzskata, ka Eiropā beidzot ir jāsagārto migrantu plūsma, un Lisabons līgumā atsevišķi ir minēta tieši atpakaļ uz, uzņemšanas līgumi. Runājot par bēgļu politiku Eiropā, tad tai būtu jābalstās uz principu, ka tiem, kuriem Eiropas Savienībā nav juridisku tiesību uzturēties, šiem pilsoņiem ir jātiek atgrieztiem atpakaļ viņu izcelsmes zemē. Un mēs esam noslēguši atpakaļ uzņemšanas līgumus ar valstīm, un šos atpakaļ uzņemšanas līgumus un to noslēgšanu atrunā noteikumi. Atpakaļ uzņemšanas līguma ir saistīta arī ar vīzu politiku, un atpakaļ uzņemšanas noteikumi ir būtiski, ja mēs vēlamies atvieglot vīzu režīmu ar tādu vai citu valsti. Komisija ir turpinājusi darbu pie šiem jautājumiem, un atskaita vai idejas par to jūs saņemsiet vēlāk. Tagad vēlētos atbildēt uz mutisko jautājumu uzdotajām tēmām. Komisija pilnībā izpildīs 218. līguma punktā paredzētās pilnvārs, proti pilnībā informēt Eiropas parlamentu par sarunu gaitu un par sarunu rezultātiem visiem atpakaļ uzņemšanas līgumiem, ko noslēdz Eiropa. Mēs eh, pilnībā apzināmies, ka Eiropas parlamenta loma šo līgumu noslēgšanā ir būtiska, un nākotnē noslēgtajiem atpakaļ uzņemšanas līgumiem parlaments sniedz savu piekrišanu. Protams, jautājums ir par konfidencialitāti un patreizējās sarunās un arī par precīziem noteikumiem nākotnē. Parlaments sadarbosies ar komisiju. Vienlaicīgi komisijas eh, bēgļu ģenerāldirektorāta priekšnieks jau ir runājis ar Liba komiteju. Viņš uzstājās Liba komitejā 12. jūlijā. Šeit jau tika pieminēta komisijas deklarācija, un kopā ar jums sagatavoto deklarāciju mēs izpildīsim punkts pa punktam. Protams, ka mums vajadzētu runāt, kā tālāk uzlabot sadarbību. Runājot par E, atpakaļ uzņemšanas līgumiem ar tādām valstīm, kuras nav noslēgušas Ženēvas bēgļu kon e, konvenciju. Protams, ka mēs vēlamies Pakistānu pārliecināt šo konvenciju ratificēt, jo komisija tieši tāpat kā jūs pieprasa cilvēktiesību izpildi un starptautisko instrumentu piemērošanu. Un tas ir viss Eiropas politikas kodols. Šā iemesla dēļ mēs esam izveidojuši Eiropas Savienības starptautiskās aizsardzības likumdošanas kopumu. Tajā ietilpst vairāki momenti, un mēs pieprasam arī atpakaļ uzņemšanas līgumā ierakstīt cilvēktiesību nodrošināšanu uzņemšanas valstī. Runājot par bēgļu situāciju, tad tā ir atrunāta gan Eiropas Savienības cilvēktiesību hartā, gan arī bēgļu konvencijā. Un dalība valsts nedrīkst atpakaļ nosūtīt nevienu, ja nav pārliecības, ka šis atpakaļ nosūtītais valstī, uz kuru tas tiek nosūtīts, netiks pakļauts cilvēktiesību pārkāpumiem. Komisija pieprasa, lai pilnīgi ikviena bēgļa status un patvērumu meklētāja lieta tiktu izskatīta šādā gaismā un eh, pirms eh, lieta nonāk līdz tiesai, visiem šiem jautājumiem ir jābūt skaidriem. Tas ir ārkārtīgi būtiski, un nekādā gadījumā atpakaļ uzņemšanas līgums nedrīkst būt vienkārši cilvēku atpakaļ nosūtīšana uz spīdzināšanu. Mēs pieprasām, lai šie standarti tiktu respektēti. Vēl bez tam komisija pieprasa, lai atpakaļ uzņemšanas līgums spēlētu būtisku lomu nelegālās imigrācijas apkarošanā. Piemēram, šā gada sākumā apvienotās nācijas izveidoja tādu kā pārskatu par to, ka tā saucamā nelegālo migrantu iepludināšana citās valstīs Pakistānā vien kādam nes miljardiem dolāru lielus ieņēmumus un tādējādi mēs mēģinam noslēgt sadarbības līgumus, savstarpējās palīdzības līgumus un arī atpakaļ uzņemšanas līgumus, runājot par vīzu atvieglošanas režīmiem. Mums nav konkrēti priekšnoteikumi, kad mēs uzsākam sarunas ar valstīm par vīzu atvieglošanu, un tomēr komisija atkarībā no dažādiem kritērijiem skatoties arī uz noslēgtajiem divpusējiem līgumiem, mēģina izvērtēt situāciju un tajā ietilpst arī cilvēktiesību situācijas novērtēšana. Vajadzētu pieminēt, ka pilnīgi visām valstīm, ar kurām Eiropas Savienība ir noslēgusi vīzu atvieglošanas režīmu, komisija sagatavo priekšlikumu, kuru pēc tam pieņem padome un kurā konkrēti tiek izvērtēta situācija atpakaļ uzņemšanas valstī. Atpakaļ uzņemšanas līgumi tie tiek parakstīti konkrētā izveidotā darba grupā, un eh, mēs mēģinam īstenot pilnīgi visas eh, noslēgtos līgumus. Līdz šim eh, mēs neesam saņēmuši nekādus ziņojums par to, ka cilvēktiesības tiek pārkāptas, vienīgais izņēmums ir nevalstiskās organizācijas. Protams, nekādā gadījumā cilvēku nedrīkst atpakaļ atgriezt, ja viņš valstī tiks pakļauts tiesību sargājošo iestāžu izsakošanai vai spīdzināšanai vai citiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Ja tas varētu notikt, tad tas ir konkrētās valsts, uz kuriem pils, cilvēks tiek nosūtīts, lēmums. Vēl bez tām padoma ir pieprasījusi un komisija ir ierakstījusi Stokholmas programmā. Mēs uh, šogad sagatavosim formālu komunikē par visiem atpakaļ uzņemšanas līgumiem, kurus ir noslēgusi Eiropas Savienība. Runājot par iespējām, kuras jūs jau pieminējāt, proti palīdzēt eh, atpakaļ nosūtītajiem integrēties valstī, mēs to izskatām. Komisija vēlas varbūt izveidot savu veidu fondu, lai atpakaļ nosūtītais varētu labāk tur dzīvot. Līdz ar to ir vesela virkne instrumentu, kā palīdzēt. Mums ir direktīvas, kuras mēs izpildīsim. Komisija ārkārtīgi eh, sīki sekos līdz situācijas attīstībai, bet eh, tas eh, ir iekļauts arī jūlijā pieņemtajā Libe ziņojumā. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Liels paldies! Paldies, komisārs kundze! Un tagad ārlietu komitejas vārdā Albertīnī kungs. Viena minūte. Grazie, prezidente. Dopo. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Astoņi gadi ir pagājuši kopš sarunām starp Eiropas komisiju un Pakistānu. Un tagad uh, esam nonākuši pie uh, nolīguma par atpakaļ uzņemšanu. Mēs uh, uzsveram, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgs. Um, šādi tiek uh, at, ievērots arī situācijas tendences reģionā, gan Pakistānā, gan arī citās valstīs. Daudz, kas tika jau pieminēts, nestabila situācija un Pakistānā tiek pārkāptas cilvēktiesības, tas notiek uh, bieži sarunas, ko vada Eiropas um, komisija ar Pakistānu, nav Um, nodrošinājušas uh, cilvēktiesību un um, citu tiesību ievērošanu tiem cilvēkiem, kas ir atgriezt atpakaļ uz Pakistānu. Mēs jau teicām, ka ir nepieciešams izvērtēt šos 11 nolīgumus par atpakaļ uzņemšanu AFET komiteju. Nolēma, ka ir nepieciešams skaidrs ietvars nolīgumam uh, ar Pakistānu par atpakaļ uzņemšanu. Mērķis ir, lai nelegālie migranti vienkārši netiktu tāpat vien aizsūtīti uz Pakistānu, nekontrolējot, vai tiek ievērotas cilvēktiesības. 16. pants nosaka, ka šāda kontrola ir iespējama, tādēļ vēlos vēlreiz uzsvert to, ka ir jāizvērtā nolīgumi un tikai tad jauni jāpieņem. Paldies! Tagad runātāja politisko grupu vārdā un Weber kungs tautas partijas grupas vārdā. Lūdzu. Priekšstādātājs kundze, komisārs kundze, dargie kolēģi un kolēģis. Sākumā par Pakistānas jautājumu. Mēs a, diskutējam um, grūtā brīdī Pakistānai, un es domāju, ka mēs vēlamies būt solidāri ar cilvēkiem, kas ir piedzīvojuši katastrofu Afganistānai. Par konkrēto nolīgumu mans kolēģis Sogors jau skaidri uh, pauda viedokli. Es vēlos uh, tā vispārēji uh, runāt par kopienas nolīgumiem ar trešām valstīm par atpakaļ uzņemšanu. Pirmkārt, tie ir. Uh, nepieciešami un arī mētiecīgi, jo mēs vēlamies migrāciju Eiropā regulēt. Un, ja ir tādas um, tiesības, tad ir arī cilvēki, kas nelegāli šeit uzturs. Un tad nākošais konsekventais uh, solis ir, ka ir atpakaļ atgriešana. Sociāldemokrāti un kreisie bieži vien atbalsta mūs vārdos, bet tad, kad ir tāds konkrēts darbs noslēgt līgumu, tad viņi uh, atsauc šo atbalstu. Un līdz ar to domāju, ka mums vienalga jābūt konsekventiem. Otrkārt. Uh, Cilvēktiesību standarti ir jāievēro. Alternatīva šādiem nolīgumiem mm, nebūtu tā, ka vienkārši labāk kaut kā uzlabotos cilvēktiesības. Tas, kas noliedz uh, šādu nolīgumu noslēgšanu, uh, piekrītām, ka 27 atsevišķi nolīgumi tiek slēgti. Un trešais jautājums. Kā mēs varam partnerību ar trešajām valstīm nākotnē vēl veiksmīgāku veidot? Lūdzu komisijas strādāt saskaņotāk. Uh, Tad, kad mēs atveram tirgus PTO sarunās, tad trešajām valstīm jādod iespējas runāt par atpakaļ uzņemšanu. Un, ja mēs runājam par migrāciju legālā izpratnē, tad dalībvalstīm ir jāpiekrīt dziļākiem soļiem atpakaļ uzņemšanas jomā. Paldies! Tagad sociāla demokrāta grupas vārdā Gijoms Kundze, lūdzu. Priekšsēdājas Kundze, dargie kolēģi, humānā situācija ir katastrofiska. Pakistānā. Tādēļ mēs par 15 dienām atlikām balsojumu par šo atpakaļ uzņemšanas eh, nolīgumu. Šodien mēs esam nolēmuši rīkoties, eh, bet daudz jautājumu paliek bez atbildes un eh, paliek arī bažas. Pak Pakistānā uh, eh, ir tāda bēdīga rekorda sasniegt cilvēktiesību ievērošanas jomā. Pakistāna nav parakstījusi Ženēvas konvenciju un arī citas nē. Situācija ir uh, eh, bažas raisoša. Delika, uh, deklarācijas, kādu komisija ir sniegusi un arī uh, prasība Pakistānai pas, parakstīt Ženēvas konvenciju, līdz šim nav bijušas veiksmīgas. Tādēļ pilnīgi skaidri jāpasaka, ka Ženēvas konvencijas un citu konvenciju par pamatiesību aizsardzību ir sinikvanon apstāklis visu pārējo nolīgumu slēgšanai. Un bez tam eh, mēs runājam par aptvērumu, par mērķiem, par tehniskām modalitātēm, un manuprāt, tas viss ir tāds smiglā tīts. Nav īsti skaidrs arī par eh, personu datu izmantošanu šīs, šī vienošanās teksta un atpakaļ uzņemšanas vienošanās teksta nav īsti skaidri, un mums tādu tekstu nav, vai jūs kaut ko teiksiet šodien vēl papildus, jo tas, ko jūs teicām līdz šim, nav pietiekami. Un arī bez tam, kā mēs varam apstiprināt šos nolīgumus, ja mums nav izvērtējuma līdz šinējā. Ja mums ir tāda vispārējas vadlīnijas par migrāciju un atpakaļ uzņemšanu norādītas, bet mums ir jābūt skaidrībam par šīs vienošanās eh, ieviešanu un diskusiju ietvariem. Parlamentam jānosaka eh, pozīcija, un rīt mūsu balsojumam ir tāda simboliska nozīme par parlamenta nozīmi. Mēs eh, ar Lībiju, piemēram, partnerības nolīgumu vēl neesam noslēguši un parlamentam jārūpējas par cilvēktiesību uh, ievērošanu un caurskatāmību sarunu vešanā. Paldies! Lielas paldies! Un tagad uh, Eiropas Liberāļu un Demokrāta apvienības grupas vārdā Cecīlija Vīkstrēma arī divas minūtes lūdzu. Ak, Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātā komisārs kundze. Es tieši tāpat kā daudz no maniem kolēģiem saprotu, ka laiks par atpakaļ uzņemšanu starp Eiropas Savienību un Pakistānu šis laiks ir nepietiekam labi izvē, izvēlēts, ņemot vērā to, kāda plūdu katastrofa šo valstu piemeklēja augustā. Mēs visi atceramies šīs šausminošās bildes un mēs jūtam līdzi tiem, kuri ir cietuši. Un tomēr nekritīsim lamanās, lamatās. Runājot par atpakaļ uzņemšanu, tas ir viens no veidiem, kā sakārtot juridiskos aspektus ar Eiropas Savienību un Pakistānu. Es uzskatu, ka mums vajadzētu to skatīties plašākā kontekstā. No vienas puses legāla migrācija, un no otras puses mums ir jāizvairās no nelegālās imigrācijas. Vēlētos pateikties komisijai par tām garantijām, kuras tā ir sniegus līguma noslēgšanai. Ir ļoti labi, ka mēs izdaram spiedienu uz Pakistānu, lai tā noslēgtu ženē, ratificētu Ženēvas konvenciju, un ir ārkārtīgi veiksmīgi, ka mēs šajā parlamentā runājam arī par šī atpakaļ uzņemšanas līguma sekām. Uh, Alda grupa atbalsta atpakaļ uzņemšanas līguma noslēgšanu, un mēs vēlētos, lai komisija sniegtu pozitīvu atbildi izvērtēšanai. Jūs jau minējāt, ka gada beigās jūs veiksiet visu atpakaļ uzņemšanas nolīgumu izvērtēšanu. Jā, Pakistāna nav parakstījusi Ženēvas konvenciju, un tomēr atcerēsimies, ka pilnīgi visas dalību valstis ir saistītas ar Ženēvas konvenciju, un Eiropas Savienības dalību valstis pārkāptu gan šo konvenciju, gan arī Eiropas Savienības likumus, ja tās nosūtītu atpakaļ cilvēkus uz valsti, kurā tiek pārkāpt cilvēku tiesību noteikumi. Un tas neatiecās, vai Pakistāna ir noslēgusi Ženēvas, parakstījusi Ženēvas konvenciju vai nē, tās ir Eiropas valsts, un līdz ar to es vēlētos pateikt, ka Atpakaļ uzņemšanas līgums ir nepieciešams, lai atrunātu mūsu sadarbību ar Pakistānu. Lielas paldies! Tagad uh, zaļo grupas vārdā Sargentīnī kundze, pusotra minūte lūdzu. Bain... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Patvērumu meklētāju uh, politikas veidošana. Uh, ir saistīta arī ar atpakaļ uzņemšanas politiku. Tad, kad viss uh, procedūras ir izsmelts, tad, uh, un ja nav pozitīva lēma, tad um, tiek ievadīta šī atpakaļ uh, nosūtīšanas uh, procedūra. Bet mēs redzam, ka Eiropā uh, ja nevar uh, nosūtīt uz šo izcelsmes valsti, tad uz kādu nu, kaimiņu valsti vai tranzītu valsti, nu kas nu uzņem šo cilvēku. Un tas nozīmē, ka cilvēkiem burtiski tiek tā kā žonglēts. Uh, un mēs mēģinam cilvēks jau Lībijā, kā lai saka, uz Lībijā sūtīt un um, teikt, ka mēs neesam vainīgi, ja cilvēki no Lībijas uz Eritreju tiek pārsūtīti. Es runāju, piemēram, arī par Afgānas, Afganistānas iedzīvotājiem, kas tiek uz Pakistānu nosūtīti. Mēs mēģinam. Um, no mūsu teritorijām tos no, nosūtīt projām, un tautas partija saka, nu kā tad mēs varētu atraktīvāk veidot šīs atpakaļ uzņemšanas nolīgumus citām valstīm. Manuprāt, tas nav humāna attiecībā pret cilvēkiem, un tas neveido arī labu Eiropas patvērumu politiku. Uh, Mēs, uh, ja piemēram sūtam cilvēkus uz uh, Turciju, tad tur ir daudz patvērumu meklētāju, kas caur Turciju dodas uz citām valstīm. Un tas gluži vienkārši nu nav pieļājams, jo cilvēki ir uh, kādā vietā, kur viņi nemaz negribēja būt, un līdz ar to arī ar naudu nevienmēr var palīdzēt. Paldies! Tagad apvienoto kreiso un ziemelos ceļo spēku grupas vārdā Dejonga kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Goe grupa ir pret šo priekšlikumu par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu noslēgšanu ar Pakistānu. Tas ir nepareizais instruments nepareizajā brīdī. Apvienotās nācijas eh, atjauno Pakistānu, ceļus, eh, tiltus un eh, visu citu, kas ir cietas no plūdiem, viņi ir atkrituši atpakaļ par desmit gadiem. Miljoniem cilvēku bēg no plūdiem, un kad viņi atgriezīsies savās mājās, um, nekas vairs nebūs palicis. Un šādos apstākļos cilvēkiem ir jāpalīdz, Eiropai ir jāpalīdz cilvēkiem Pakistānā. Un tas tiešām ir gandrīz neticami, ka mēs tagad lemjam par šāda atpakaļ uzņemšanas nolauguma uh, noslēgšanu, lai Eiropa varētu vienkārši sūtīt atpakaļ uh, nelegālos imigrantus. Uh, Šeit taču ir runa par vērtību uz savienību. Mēs taču visu laiku runājam par vērtībām. Mums nav pietiekamas garantijas šiem cilvēkiem. Pakistāna nav stabila valsts. Mēs aicinām komisiju un padomi padomāt uh, par to. Un uh, uh Pakistāna šobrīd šajos apstākļos nevar nodrošināt vajadzīgo aizsardzību bēgļiem, kā ir noteikts Ženēvas konvencijā. Šajā nolīgumā ir jāiekļauj garantijas, lai ņemt vērā arī a, valsts atbildību, ja tiek kāds izraidīts no valsts. Komisija ir jāraugās, lai dalība valstis arī pilda savus pienākumus saskaņā ar Ženēvas konvenciju, Mans jautājums komisijai, kā tad komisija to kontrolēs? Vai jūs sūtīsiet ierēģņus uz Pakistānu, tad, kad cilvēki tiek iesēdināti lidmašīnās? Un cik ilgi tad jūs pavadīsiet šos cilvēkus, lai novērtētu, mm, vai viss ir pareizi? Un eh, es gribētu teikt, ka šajā eh, nolīgumā ir pārāk maz garantija, un tas nāk nepreizajā laikā. Mūsu politiskā grupa ir pret to. Paldies. Tagad uh, pie politiskajām grupām nepiedrošais Klēskungs. Lūdzu. Jā, ja, dank u, mevrouw de voorzitter. Paldies, priekšsādātājs kundze. Manuprāt, nozīmīga problēma ir arī ar Turciju. Jūs zinat, ka Eiropas komisija jau gadiem ilgi mēģina noslēgt nolīgumu par atpakaļ uzņemšanu ar Turciju un saskars ar šīs valsts pretestību. Situācija ir neakceptējama divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, no vienas puses Turcija ir kandidāta valsts un līdz ar to sagaidam sadarbību, nevis pretdarbību. Un otrkārt, Turcija nav vis tikai vienkārši kaimiņu valsts, bet tā ir valsts ar ļoti lielu kopējo robežu un tā ir viena no lielākajām un nozīmīgākajām valstīm, no kuras nāk nelegālā migrācija, gan izcelsmē, gan arī tranzītā. Eiropal Frontex un Eirojus nesen sastādīja dokumentu, kurā Turcija tiek minēta kā nozīmīgākā uh, tranzīta valsts heroīna. Uh, kontrabandā no Pakistānas un Afganistānas. Mēs runājam ne tikai par uh, um, narkotika tirdzniecību, bet organizēto noziedzību kā tādu. Sarunas uh, par uh, noslēgumu parakstīšanu ar Turciju mm, ir pavirzījušās uh, pēdējo gadu labā laikā uz priekšu, bet redzam, ka Turcijas valdība izvirza nosacījumus, kas vienkārši nav akceptējami. No Eiropas puses mēs runājam par uh, vīzu atvieglojumiem, bet uh, Turcijas valdība runā par robežu atvēršanu un personu brīvu pārvietošanos cilvēkiem no Turcijas, un tas problēma tikai pastiprina, nevis rada risinājumus pastāvošām problēmām. Aingats. Paldies, tagad pārējie runātāji, kas ir pieteikušies, un vispirms Koeljo kungs, pusotra minūte, lūdzu. Obrigado, senhora Presidente, senhora Comissária Malmström. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātā komisārs kundze, dargie kolēģi! Es vēlētos pateikties Sogor kungam par viņa sagatavoto ieteikumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs un tas ir savu veidu apkopojums visām tām sarunām un darbībām, kurām mēs esam gājuši cauri faktiski desmit gadu laikā. Uh, Tas ir ārkārtīgi svarīgs līgums ne tikai Pakistānai, tas ir svarīgs arī mūsu attiecībām ar citām valstīm šajā reģionā. Vēl bez tam tas ir svarīgs nelegālās imigrācijas apkarošanai. Un tomēr ik viens lēmums ir jāpieņem katra konkrēta cilvēka atsevišķā gadījumā, un atpakaļ nosūtīšana ir jāīsteno tikai tad, ja tiek izpildīti starptautiskie noteikumi. Pakistāna ir būtiska nelegālās imigrācijas izcelsmes un tranzīta valsts, un man tiešām ir ārkārtīgi žēl, ka šī valsts nav parakstījusi Ženēvas konvenciju un arī citas apvienoto nāciju konvencijas vai instrumentus, piemēram, par atteikšanos no spīdzināšanas un citus instrumentus. Līdz ar to man ir ļoti liels šaubas par to, kāda ir cilvēku droš drošība pat Pakistānā. Mums ir jārunā par cilvēku pamatiesībām un pamatbrīvībām. Uh, Taču ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs izvairītos no patreizējās nesakārtotās situācijas, un mums ir jāsakārto cilvēktiesības. Paldies, Flasikova Benova, kundze, pusotra minūte lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze, komisārs kundze, kolēģi. Šobrīd mēs eh, debatējam par atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem, un daudz no mums ir satraukšies par šo te ļoti būtisko jautājumu, proti, uh, Eh, iesaistīto cilvēku drošību. Atpakaļuzņemšanas eh, nolīgumi bieži to neņem vērā. Tiek pieņemts, ka ja divas valstis noslēdz nolīgumu, tad tās to arī ievēro. Atpakaļuzņemšanas nolīgumi ir labs piemērs tam, kā tas nedarbojas. Valstis bieži vien uh, pieņem plašākus nolīgumus, kur ir iekļauti dažādi citi sadarbības punkti, piemēram, energopiegāde, cīņa pret terorismu, tirzniecība. Atpakaļ uzņemšanas nolīguma ir tikai neliela daļa no divpusējām attiecībām. Nemuļķosim sevi. Progresīvām valstīm, attīstītām valstīm atpakaļ uzņemšanas nolīguma ir elegants veids, kā uh, tikt vaļā no nelegāliem imigrantiem, uh, vienkārši atpērkoties no uh, izcelsmes valstīm ar labvēlīgiem tirzniecības darījumiem. Nav nekādas vajadzības uh, izcelsmes valstī izrādīt politisko grību vai spēt integrēt atpakaļ sabiedrībā šos atpakaļ uzņemtos pilsoņus. Mēs, kas esam nobažījušies par cilvēktiesībām, uh, Uh, uzsveram, ka jāsaprot, kas notiek uh, saistībā ar atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem. Paldies, tagad Kila Nilsens kundze. Eiropas uh, komisija 2005. gadā rakstīja par to, ka uh, dalību valstu atpakaļ izraidīšanas procedūrās jāievēro Ženāvas konvenciju. Atpakaļ atgriešana vai atgriešana uz valsti, kur uh, ir uh, nopietni riski nāves, uh, soda briesmas, spīdzināšana vai kādas citas. Mm, nav pieļaujama. Piemēram, Pakistānai um, nāvisots tiek piespriezt, cilvēki pazūd, uh, goda noziegumi tiek veikti, spīdzināšanas un citi, kā arī starptautiskās konvencijas nav parakstītas. Kā varēs nodrošināt uh, drošību personai, kas tiek atgrieztas, tiesības sievietēm, um, mazākumtautībām, afgāņu uh, pilsāņiem. Nekādas normas nav paredzētas, lai aizsargātu cilvēktiesības un cieņu. Tādēļ parlamentam jānoraida šī vienošanās. Paldies! Tagad uh, Bronsa kungam vārds vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, Runājot par nelegālo imigrantu atgriešanu uz izcelsmes valsti, protams, ir adekvāts jautājums, kāpēc tam vispār būtu jābūt nolīgumam, lai atgriezt atpakaļ pilsoņus viņu valstī. Es būtu pārsteigts un tomēr nesmu, ka ir tādi, kuri iestājas pret cilvēku atpakaļ atgriešanu Pakistānai, pat ja Pakistāna tam piekrīt. Uh, atsauksmas to, ka Pakistānā nav cilvēktiesību standarta ir taisnība, un tomēr tas attiecās arī uz lielu daļu citu valstu un arī uz daļu Eiropas valstu. Runājot par nelegālajiem imigrantiem no valstīm, kuras neizpilda cilvēktiesību noteikums, ko tad mēs darām, ja mēs tiešām ticam ka pārējiem šajās bīstamajās valstīs dzīvojošiem cilvēkiem ir izpildīts cilvēktiesības, tad mums vajadzētu iestāties arī par to. Tas attiecās gan uz to austrumu valstīm, uz Latviju Amerikas valstīm, uz Āfrikas valstīm, Ķīnu, Afganistānu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Liels paldies! Tagad Štrasera kungs, pusotra minūte lūdzu. Frau Präsidentin. Priekšsādātājs kundze, komisārs kundze, cienītās dāmas, godātie kungi, šis nolīgums ir pareizs, tas ir nepieciešams un jāpasakās komisijai, ka tagad beidzot ir panākts rezultāts, jo humanitāro uh, pamatstandartu ņemšana vērā atgriešanās valstī ir pamatā katram atpakaļošanas nolīgumam. Tas ir priekšnosacījums, kāpēc vispār var noslēgt šāds nolīgums. Un šeit nav runa par patvērumu meklētājiem, to es saku zaļajiem vai kreisajiem. Izlasiet nolīgumu. Nav runa par uh, cilvēkiem, kuriem vajadzīga aizsardzība. Ir runa par personām, kas uzturas nelegāli šajās valstīs. Par tām ir runa šajā nolīgumā uh, patvērumu meklētāji, uh, tādi, kam ir vajadzīga aizsardzība, un viņus uh, nevar izsūtīt, un to nevar iekļaut arī atpakaļos nosūtīšanas nolīgumā. Tagad uh, man ir uh, jāpasakās uh, komisijai par šo te izvērtējumu, un ir jāizvērtē atpakaļ nosūtīšanas lēmumi, jo uh, Eh, atpakaļ nosūtīti, tiek daudz mazāk eh, cilvēki nekā tiek pieņemt lēmumi. Tātad eh, ceturtā daļa apmēram no tiem cilvēkiem, par ko ir nolēmts, tiek nosūtīti tiešām atpakaļ. Mums ir vajadzīga kopīga stratēģija ar trešajām valstīm, lai to īstenotu. Paldies! Tagad vārds Basīno kundzei pusotru minūtu. Grazie, senora prezidente, senora komisāra. Paldies, eh, priekšsādātājs kundze, godātā komisāra, godātie kolēģi. Šodienas debatas par eh, atpakaļ uzņemšanas eh, nosūtīšanas nolīgumu ir saistīts arī par nolīgumu ar Lībiju, kas ir Eiropas Savienībai jānoslēdz. Mēs zinām, ka šeit ir lielā mērā cīņa pret nelegālo migrāciju. Komisija par to daudz neko neteica. Neskatoties uz Uh, kom, Lisabonas līgumu, kas uzliek komisijai pienākumu informēt parlamentu. Lībija, kā zināms, nav parakstījusi Ženēvas konvenciju un nav līdz šim arī vēl uh, pierādījusi, ka tā ievēros starptautiskās tiesības. Es šeit uh, īpaši domāju Eritrejas uh, bēgļus, kas Lībijā dzīvo nometnēs. Es uh, arī gribētu minēt to, kas notika pagājušajā nedēļ, kad um, uh, pret kādu Itālijas kuģi um, notika apšaude, jo uz šī zvejas kuģa bija nelegāli imigranti. Tā ir šausmīga situācija, un tāpēc mēs uzskatām, ka Lībijas un Itālijas nolīgums, kas pastāv un uz kura pamata tiek atpakaļ nosūtīti Lībijas imigranti, ka pirms viņi vēl ir pieprasījuši patvērumu Itālijā, uh, nav pieņemams, jo šeit tiek izmantot šaujamieroči, lai aizkavētu imigrantu ierašanos. Daļas no nolīguma ir uh, konfidenciāls, un man ir jautājums, vai komisija ir informēta par šī nolīguma saturu. Varbūt šeit varētu saņemt informāciju no Līpa, Lībijas iestādēm, vai viņiem vispār ir tiesības šaut uz zvejas kuģiem. Priekšsēdētāji pārtrauc, tātad, ja tas tā būtu, Priekšsēdētāji pārtrauc. Dievs de Mēra kungs, pusotra minūte, lūdzu. Gracias, senora. Ela... Paldies, priekšsēdētāji. Patvērums ir ļoti skaidrs eh, juridisks termins. Un tas nav saistīts ar atpakaļ uh, uzņemšanas nolīgumu. Uh, Nolīgums ar Pakistānu ir instruments, lai cīnītos pret nelegālo imigrāciju, un tas jāvērtē nevis uh, patvērumu meklētāju uh, līguma kontekstā. Atpakaļ uzņemšanas nolīgums ar Pakistānu nosaka to, ka tiek fiksēti noteikumi. Līdz ar to cilvēki, kas ierodas kādā dalību valstī caur Pakistānu vai uh, tranzītā caur Pakistānu, uh, ka tiem ir kāds dokuments, ko ir Pakistānas varas iestādes izdevušas. Un ja tās uz šīs personas izdevušas, uzturs nelegāli kādā no uh, dalību valstīm, tad tās tiek sūtīts atpakaļ uz Pakistānu. Jāievēro cilvēktiesības, jāievēro uh, princips attiecībā uz uh, to, ka Ženēvas konvencija tiek uh, piemērota. Un viss šis juridisko aktu kopums ir attiecināms tikai uz tām personām, kas nelegāli uzturs es valstīs. Savādāk rīcība ir attiecībā uz cilvēkiem, kas ir pieprasījušas patvērumu un procedūra vēl turpinās, kā arī legāli uzturs valstīs. Mums ir ļoti skaidri jānošķir atsevišķie gadījumi, bet kopumā jāsaka, ka šis atpakaļ uzņemšanas nolīgums ir ļoti nozīgums Eiropā. No uh, patis, Pakistāns arī jāprasa garantijas. Paldies! Paldies, Libels Kurts kundze. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšādātājs kundze. Plūdi! Pakistānā ir visšausmīgākie kopš 80 gadiem. Šķiet, ka beidzot tie varbūt būs beigušies, ir daudzi palikuši bez pajumtes, daudzi cieši badu. Uh, Vai tagad vienkārši var iesēdināt cilvēkus līdmašīnā un nosūtīt atpakaļ uz Pakistīnu, ja tiek pa tam pašiem ceļiem sūtīta humanitārā palīdzība? Tas nav atbildīgi tā rīkoties. Mēs nedrīkstam pievērt acis eh, attiecībā uz cilvēktiesību situāciju Pakistānā. Ženēvas konvenciju šī valsts nav parakstījusi attiecībā uz bēgļiem. Ja tiek parakstīta nolīguma, tie jāparaksta labos apstākļos Tātad jāuzstāda prasība, ka jāparaksta Ženēvas konvencija vai cita nolīguma, kas aizsargā cilvēktiesības. Ir ļoti svarīgi uh, saņemt ieskatu un kontrolēt, lai tiktu paņemt labi lēmumu, kā izskatās, piemēram, ar nolīgumu ar Turciju. Uh, Sārunas eh, jau gandrīz jau ir noslēgts un drīz varētu noslēgts, tikt noslēgts nolīgums, bet eh, tekstu eh, tomēr dažas valībvalstis vēl nepieņem. Vai komisāri varētu mūs informēt, kur ir problēmas, vai komisija varētu beidzot noslēgt šo nolīgumu, un vai komisija uzsāks arī nākamo soli, tad, kad tiks noslēgta vienošanās, vai tad Turcijas uh, biznesmeņi un studenti varēs ierasties tiešām Eiropas Savienībā bez vīzām. Uh, tas ir nepieņemami, ka uh, ar daudzām valstīm mums ir vīzu atvieglojumi, bet ar vienu no kandidātību valstīm nav. Paldies tagad Zipels kundze, vienu minūtu. Paldies priekšādātājs kundze. Referents savā ievadā ir runājis par to, ka parlamentam ir jāpiekrīt šim noliekumam. Varbūt, ka tā bija tūkošanas kļūda, bet tomēr es gribētu skaidri pateikt, man nav jāpiekrīt, un es uh, šim noliekumam pavisam droši nepiekritīšu tieši šīs pirmais nolikums pēc Lisabonas ir, eh, tam ir īpaši signāla raksturs, bet kādu signālu mēs rēdām Eiropas Savienībā un pār tās robežām? kas atbalsta noliekumu. Tur es galvenokārt uh, saskatu Bībeles principu. Mēs mazgājam rokas nevainībā, mums kaut kā ir līgums. Bet uh, īstenībā mēs maz nezinām, kas ar cilvēkiem šajās valstīs notiek tad, ja mēs viņus aizsūtām atpakaļ. Uh, Es šajā parlamentā vēlētos lielāku iejūtīgumu par to, kā mēs apējamies, kā, kāda ir apiešanās ar bēgļiem un kā tiek ievērot cilvēktiesības. Pieņemot šo nolīgumu, apdraud ļoti lielā mērā mūsu ticamību demokrātijas un cilvēktiesību jautājumos. Tādēļ es vēlreiz visus kolēģus aicinātu nepiekrist šim nolīgumam. Paldies, Sipās kundzē. Tagad Mēcerkungam vārds. Jā, e, Eiropas Savienības e, ļoti lielā e, arī robeža aizstāvēšana var arī apstādināt nelegālu ieceļošanu. To parāda Lampedūzas piemērs ļoti skaidri. Līdz 2008. gada desmitiem tūkstošiem brauc uz Itālijas robežām, un tagad visas uh, uzņemšanas nomens ir pārpildīts. Komisija uh, par uh, viņiem jāatbalsta ātri nolīguma, nolīguma vienošanās ar, eh, ir arī absurdas lietas ar Lībijas eh, valsts vadītāju Gaddafi, un vismaz 5 miljoni eiro gadā eh, ir, ir Eh, tiek iegūdīti, lai bēgļu jautājumus, to visu vajag noraidīt. Eh, finanšu palīdzība Eiropas Savienība, piemēram, attīstības palīdzība, eh, ir jāiegūda, jāiegūda tur, lai um, apkarotu nelegālo ieceļošanu Eiropas Savienībā, lai to apkarotu ļoti efektīvi. Turklāt vēl ir jācīnās pret ļauprātīgu politiskā bēgļa statusa izmantošanu ar Frontex palīdzību. Paldies! Paldies, Melcer kungs. Un tagad ar, ar brīvā mikrofonu procedūra. First, Mr. Tagad es pirmajam dodu vārdu Papanika laukungam. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi. 80% no nelegāliem ieceļotājiem, kas eh, Eiropas Savienības uh, robežās uzturas, viņi atrodas uh, sliktā situācija 2009. gadā bija 26 miljoni. Un uh, 36 tūkstoši ir tas no Turcijas. Tādēļ, kādēļ sauc šo skaidrus, tie ir ļoti svarīgi. Uh, tie parāda noliegumu arī ar Pakistānu 16. pants šeit parā, eh, parāds arī aizsardzību šādiem cilvēkiem. Mēs arī ļoti daudz sagaidām no nolīguma. Spānija, Malta un Itālija šīs valstis eh, nelegālo ieceļošanu varēja ierobežot ar atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem. Un es ceru, ka attiecīgi nolīgumi arī ar Turciju. Varbūt, ka tas eh, nebūs jāgaida vēl vismaz astoņi gadi, lai kaut kas tāds notiktu. Mēs ceram, ka tie vienkārši nepaliks tukši vārdi. Mēs nevaram ilgāk gaidīt. Pa Nikolau, Paldies, Papa Nikolā kungu. Tagad Franciskani. One point of clarification. Jā, es vēlējos tikai precizēt vienu lietu, kas nav tik skaidra šeit. Uh, cilvēki, kas nelegāli status, ir, tas nenozīmē obligāti, ka viņi ir nelegāli iekļuvuši Eiropas Savienībā. Tie var būt arī bēgļi, kuru status oficiālais ir noraidīts. Tā kā tas nenozīmē, ka šie cilvēki, kas uzturas šeit nelegāli, ir iekļuvuši ar noziedzīgu grupējumu palīdzību. Un kas attiecas uz to, ko sagaida Eiropas Savienības pilsoņi, tad es teiktu, ka viņi sagaida, ka mums ir Eiropas Savienība, kur ir cilvēku tiesības tiek ievērots Un šādas e, vēlmes arī taču ir mums jāizpilda. Kā jūs varēsiet uzraudzīt to, ka cilvēki, kas tiek nosūtīti atpakaļ, tur netiek spīdzināti un vajāti. Kā tas praktiski izskatīsies? Paldies! Thank you, Madam Keller. Paldies, Kellers kundze. Obermajer kungs tālāk. Dent. Priekšsēdētāji, lielā eforija un Turcijas demokrātiskie sasniegumi uh, jaunākajā referendā. Tas viss ir jāsaskata relatīvi. Uzņemšanu, uh, jaut, sevišķi jautājumos bēgļu atkopēju uzņemšanu. Turcija nav tikai izcelsmes valsts, bet bieži vien arī tranzīta valsts bēgļiem no uh, tādām valstīm kā Irāns, Irākas un vid vidējiem austrumiem. Un Frontex strādāja pie tehnoloģiskiem jautājumiem, bet, protams, ka tas nevar nozīmēt to, ka Eiropas Savienība eh, principā uzņemsies visas izmaksas par robežu aizsardzību. Un eh, šeit eh, jāraugās, ka eh, Tirci, Turcija ievēro bēgļu konvenciju un eh, deficīti nedrīkst būt tādi, kā trūkumi nedrīkst būt tādi, kā, ka tos izmanto kā atrunu, lai, eh, protams, ka nevar šeit ietekmēt tādas ļoti šauras attiecības, bet, bet pateikt, jā, ka bēgļi šeit lielos plūsmās ceļo uz Eldorado un paliek te. Paldies, Obermajer kungs. Madam Basesku. Pasescu kundze nākamā. Pateicos, priekšstādātāja kungs. Šo debašu ietvaros es gribētu pieminēt trešās valsts gadiem, konkrēti Moldovas republiku. 2007. gadā Eiropas parlaments ratificēja, ratificēja nolīgumu, kas tika parakstīts ar Moldovas republiku un Eiropas savienību par atpakaļ uzņemšanu. Tomēr šai politikai ir zinām trūkumi šīs politikas iespējas uz uh, Repu Moldovas republiku netika pietiekam novērtēts. Un līdz ar to uh, šī līguma īstenošanas uh, pasākumi nebija pietiekoši caurskatām. Līdz 2009. gadam bija pāri par 6000 cilvēkiem, kas devās no Moldovas republikas uz Eiropas Savienību nelegāli. Un tas liecina par to, ka viņi tiek vajāti savā valstī, un eh, par to arī ir pierādījumi no starptautiskās eh, cilvēktiesība tiesas. Šis jautājums ir eh, svarīgs man un arī pareizai politikai. Mums vajadzētu sniegt vairāk atbalstu Moldovas republikai. Paldies! Demdizīra kungs, lūdzu. Uz vienu minūti. Priekšstādā komisārs kundze. Priekšstādāja kungs, rīt pirmo reizi Eiropas parlamentam būs iespēja sniegt savu atzinumu par šo te apakaļ uzņemšanas vienošanos. Un parlamentam būtu šeit nopietni jāraugās uz attiecīgo cilvēku drošību. Pakistāna ir valsts, kas nav parakstījusi Ženēvas konvenciju par uh, cilvēku tiesībām. Un, uh, Tas attiec arī uz uh, citu valstu pilsoņiem, kas eh, no šīs valsts, no Pakistānas, do, dodas prom kara dēļ. Un eh, nav jēgas viņu sūtīt atpakaļ uz valsts, kas viņam nenorošina nekādu tiesību ievērošanu. Un es domāju, ka mums kā parlamentam ir leģitīmas tiesības novērtēt iepriekšējos atpakaļ uzņemšanas nolīgums un eh, pieprasīt, lai Pakistāna paraksta Ženēvas konvenciju pirms mēs eh, ratificēju šāds nolīgums. Un treškārt, mums ir arī jāizvērtē, kādi varētu būt noteikumi, ar kuriem varētu ratificēt šādu nākotnes vienošanos. Paldies! Paldies! Tagad es eh, dožu iespēju jums atbildēt šīm debatēm. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Es tiešām ar prieku diskutēšu par Turciju, Lībiju, Moldovu šo situāciju eh, ar jums, bet mums nav tik daudz laika. Es labprāt atgriezīšos eh, un diskutēšu par šiem jautājumiem citreiz. Par Pakistānu. Vairāki no eh, referentiem jau izteicās, ka mums ir par šo tematu jau gadiem ilga diskusijas. Manuprāt, mums ir daudz labāk, ja mums ir uh, viens kopīgs līgums ar Pakistānu, nevis vesela virkne atšķirīgu divpusēju nolīgumu. Tātad, ja tas ir viens līgums, tad to mēs varam uzraudzīt, to var kontrolēt, tas ir caurskatāmāks, mēs to varam apspriest šeit plenārsēdē, un mums ir kontrola par tādiem jautājumiem kā cilvēktiesības un pamatbrīvības un daudz skaidrāka uh, eh, juridiskā noteiktība. Un uh, es jau savas sākotnējās piezīmēs pieminēju, ka Eiropas Savienības likumdošana uh, par e, patvērumu sniegšanu nosaka, ka šādai personai ir jāsniedz patvērums, kas tiek piešķirts pamatojoties uz konkrētā gadījuma izvērtēšanu. Tas nozīmē, ka e, patvērumu kvalifikācijas direktīvu, un jūs zinat, ka es taisos stiprināt šo direktīvu, uh, tajā tiek noteikti relatīvi kritēriji šai jomā, un nekāds atpakaļ uzņemšanas eh, līgums nevar atbrīvot dalību valsts no šādas fundamentāls uh, eh, darbības pienākumu. Tā kā mēs esam vairāk vai mazāk vienojušies par to, ka mums ir jā, jāatskaitās parlamentam, tad eh, ir vairāk vai mazāk arī skaidrs, ka komisija to centušās izdarīt, eh, sniedzot jaunāko informāciju. Un tas attiec arī, arī par jaunāko stratēģiju par atpakaļ uzņemšanas eh, procesiem nākotnē. Tālāk attiecībā uz jautājumu, kas tā vienu mirklīti sameklēšu dokumentus, saka komisāri. Protams, ka mums ir jāpārbauda šīs situācijas, bet nav fiziski iespējams komisāri pārbaudīt katru konkrēto gadījumu, jo dalībvalstīm nav pienākums ziņot par visiem gadījumiem komisijai. Tomēr uh, Eh, tā kā drīzumā ir paredzēta pārskatīšana, mēs skatīsimies, kā mēs varam labāk sadarboties ar dalību valstīm, ar nevalstiskām organizācijām, cilvēkiem, kas strādā uz vietas, lai virzītu šo lietu uz priekšu. Tā kā izvērtēšana ir ļoti svarīga, tā principā noteiks, kāda izskatīsies atpakaļ uzņemšanas nākotne, bet tādēļ tas nenozīmē, ka mums šobrīd jāaptur progress attiecībā uz attiecīgo nolīgumu. Ir svarīgi, lai šis nolīgums būtu, jo tas uh, pamatos mūsu politiku šai jomā, un tikko būs izvērtēšanas rezultāti, tad es aicināšu arī eh, jūs balsot rītdien eh, atbalstot to. Paldies, komisārs kundze! Un visbeidzot, eh, referents Šobotaba kungs. Tas ir. Köszönöm. Paldies, priekšsēdētāji. Es ceru, ka jūs nebūsiet pārāk stingrs jo savā pirmajā runas laikā man bija tikai 4 minūtes 20 minūtes un nevis uh, paredzēto laiku. Es ceru, ka jūs man dosiet drusku ilgāk laiku šoreiz. Mēs bijām ļoti aizkustināti par to, kas uh, Pakistānā notika saistībā ar plūdiem. Arī cilvēktiesību pārkāpumi nav, kur tie notiek Pakistānā vai citur pasaulē. Mums uh, eh, rada bailes un eh, nedrošību, mēs arī domājam, ka pat valstīs, kuras eh, ir iestājušās Ženēvas eh, bēgļu konvencijā, kā arī šajās valstīs tiek pārkāptas cilvēktiesības. Un ja es dzirdu, ka kolēģi aicina un uh, dara daudz kaut ko, lai cīnītos pret cilvēktiesību pārkāpumiem, uh, bet uh, savās valstīs viņi pārkāp minoritāšu tiesības. Es domāju, to nevar atbalstīt. Gribētu atkārtot to, ko jau diskusijās teicu. Jātājums par cilvēktiesībām ir ārkārtīgi būtisks, bet šajā noliekumā nav galvenokārt runa par cilvēktiesību jautājumiem, bet galvenokārt šajā noliekumā runa ir par to, uh, ka Eiropas uh, pilsoņi vēlas drošību. Un viņi arī saņēma uh, garantijas par to, ka viņiem tiks sniegt drošība. Gribētu jums pastāstīt, kas notika ASV. Abi NASA un uh, Akasan, abi studenti tika aizturēti. Un tiesa domāja, tā kā šie cilvēki jāatgriež atpakaļ, tas varētu apdraudēt viņu dzīvību, un tas notiek uh, Lielbritānijā. Ja mēs tagad sakām, ka atpakaļ uzņemšana vai šo cilvēku nosūtīšana atpakaļ uz valsti, tad jau mēs varam arī prasīt, lai šajās valstīs cilvēktiesību cilvēktiesības netiktu pārkāptas, bet arī mūsu valstīs tas jānodrošina, ka netiek pārkāptas cilvēktiesības. Pakistānā ļoti daudz vēl ir jādara lai ievērotu cilvēktiesības. Bet mēs nedrīkstētu aizmirst arī to, ka Pakistāna viņiem ir uh, cilvēku uh, tiesību ministrija. Un uh, šogad Pakistānā tā ir ratificējusi divas starptautiskas konvencijas. Konvenciju par civiltiesībām un brīvībām un konvenciju no 84. gada kas aizliedz spiedzināšanu. Un varbūt arī iemesls tam, ka Pakistāna abas konvencijas ratificējusi, ir arī jūsu uzstāšanās, jūsu prasības. Ja jūs rīt balsosiet ar nē, tas nozīmē, ka jūs, jūs uh, uzticaties tikai savu valstu tiesām. Es gribētu jūs iedrošināt, pēc desmit gadu sarunām ar Pakistānu ir jādod Pakistānā iespēja sasniegt progresu šajā ceļā un cerams, ka Pakistāna arī iestāsies konvencijā. Paldies! Paldies! On... Kopīgās debates eh, par šo jautājumu ir beigušās. Balsošana būs rītdien 2012. Mūsu nākamais eh, jautājums.